Dāmas un kungi, pāriesim pie balsošanas. Mēs tagad balsosim par septiņiem uh, kopīgajiem rezolūciju priekšlikumiem par situāciju Kubā. Būs sešu politisko grupu kopīgā rezolūcija, par kuru tad arī balsosim. Kurš vēlētos izteikties? Gobels kungs, lūdzu. Priekšsādātāja kungs, es eh, gribētu jūs lūgt nedaudz nogaidīt, jo daudzi kolēģi vēl ir iestrēguši liftos, kādam ir bijusi šī lieliskā ideja, ka vajadzētu uh, remontēt liftus. Tajā laikā, kad mēs esam šeit Strasbūrā, viņiem taču ir trīs citas nedēļas mēnesī, kad to var darīt. Sī, honorevole Goebbels. Jā, Goebbels kungs. Es domāju, ka mēs uh, jau esam 5 minūtes nokavējušies, mēs 5 minūtes esam jau nogaidījuši. Es domāju, ka tagad mēs tiešām varētu balsot. Paldies. Tātad tagad gribētu uh, skatīt otro goja grupas grozījumu un par to balsosim. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši, dāmas un kungi, beidzam balsot. Labi, labi, tad vēl varam balsot. Joprojām varat balsot. La votazione chiusa. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts, dāmas un kungi. Tagad trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Parāgrafu 10. Desmitais pāns. Personāla balsojums. Sākam balsot. Votato tutti. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Parāgrafu 10 aprovā. Desmitais pāns pieņemts. Tagad eh, pirmais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Avete votato tutti? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. L'emendamento è respinto. Grozījums noraidīts. Tagad balsosim par uh, kopējo rezolūciju. Personāla balsojumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. con una larghissima maggioranza ļoti plašs vairākums atbalstījis kopīgo rezolūciju, rezolūcija pieņemta. Un līdz ar to pārējās rezolūcijas atkrīt. Gribu apsveikt visus, kas strādāja pie šīs kopīgās rezolūcijas izstrādes. Nākamais darbkārtības punkts ir divi rezolūcija priekšlikumi par ieguldījumiem zemes oglekļa emisijas tehnoloģijās. Tagad uh, balsosim par uh, kopīgo trīs grupu rezolūciju. 14. grozījums. Tas nebūs personāla balsojums. Balsojam par, pret, atturas, noraidīts. Tagad septītais grozējums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozējums par, pret, atturas, noraidīts. Astotais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Avete votato tutti? La vota... Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Devītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad eh, personāla balsojums par desmito grozījumu. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs, ceturtais grozījums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ceturtais grozījums pieņemts. 14. pāns. Tur ir dalītais balsojums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 16. pāns, 10. grozījums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Tas bija 10. grozījums. Tagad balsosim par 11. grozījumu. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Tagad balsosim par piekto grozījumu. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Piektais grozījums noraidīts. Tagad balsosim par 16. grozījumu par pret atturas 16. pieņemts. Tagad 17. grozījums par pret atturas 17. pieņemts. Tagad 19. grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 19. grozījums pieņemts. Tagad balsosim par sesto grozījumu par. Pret. Atturas noraidīts. 18. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Astoņpadsmitais grozījums noraidīts. Divpadsmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Tagad pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts Pārbaudīsim, balsot elektroniski. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. Tagad otrais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Otrais grozījums ir noraidīts. 13. grozījums par. Lūdzu, celiet skaidrāk rokas, jo citādāk nevar saskaitīt, kurš ir pār, kurš pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Trešais grozījums pieņemts. Tagad balsosim personāla balsojumā par visu rezolūciju. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. ar plašu vairākumu rezolūcija pieņemta. Pārējās rezolūcijas līdz ar to atkrīt, apsveicu šīs rezolūcijas izstrādātājus, un tagad pāriesim pie nākamā punkta. Vai kāds grib izteikties? Nē. Saskaņā ar darba kārtību mums tagad ir jābalso par piecām rezolūjām par dabas katastrofu Madeiras autonomijā reģionā un vētras Ksintī sakām Eiropā. Cinque gruppi politici mēs balsojam par piecu politisko grupu kopējo rezolūciju. Damin. Divi grozījumi - trešajā un ceturtajā punktā. Sestais grozījums. Kurš par sesto grozījumu pret? Atturas norādīts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums. Personāla balsojums par desmito grozījumu sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Desmitais grozījums ir noraidīts. Septītais grozījums personāla balsojums par septīto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Septītais grozījums ir noraidīts. Vienpadsmitais grozījums ir atsaukts. Astotais grozījums arī personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Astotais grozījums ir norādīts. 12. grozījums personāla balsojums par 12. grozījumu. Sākam balsot. Deputātu tutti. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 12. grozījums ir noraidīts. 13. grozījums. Kurš par 13. grozījumu lūdzu paceliet roku? Pret. Atturas. Pieņemts. 9. grozījums. Kurš par? Lūdzu, paceliet roku. Pret. Atturas. Pieņemts. Nē, pārbaudīsim šo iepriekšējo balsojumu. Sākam balsot. La votazione è chiusa. Beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainojos. Es atvainojos, es kļūdījos. Pirmais grozījums, kurš pār lūdzu paceliet roku. Pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums. Personāla balsojums par otro grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Grozījums ir norādīts. Ceturtais grozījums, kurš par? Lūdzu, paceliet roku. Pret. Atturas. Noraidīts. Tagad rezolūcijas projekts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Ar ļoti lielu vairākumu rezolūcija pieņemta. Sirsnīgs paldies visiem! Līdz ar to pārējie priekšlikumē atkrīt, un mēs varam pievērsties balsojuma skaidrojumiem. Dodu vārdu Miroslavam Mikolašikam. Vienu minūti, lūdzu. Vážený pán predsedā, vážené kolegyne a kolegovia. Por... Priekšsēdētāji, kolēģi, saskaņā ar valsts administrācijas arhīviem par